ja, vis, ja vismaz 40 deputāti neieslēgs priekšlikumu atcelt šādu lēmumu 48 stundu laikā. Tāda bija priekšādātāja paziņojuma, par ko vēlējos jūs informēt, un tagad pāriesim pie darba kārtības, kas ir mūsu priekšā. Darba kārtības projekts tika apstiprināts priekšādātāja konferencē 9. septembrī saskaņā ar 137. reglamentu pāntu. Jūsu priekšā ir darba kārtības projekts. Un kā jūs zinat, mums priekšā gāja ļoti nopietnas darbs. Pagājušā nedēļa uzklausījām komisāra amatu kandidātus, un šonedēļ par šiem komisāra amatu kandidātiem balsosim. Rīt es teikšu runu attiecībā uz savām politiskajām prioritātēm šajā jaunajā mandātā. Turklāt mums būs jābalso arī par Eiropas komisiju. Šodien skatīsim jautājumu arī par delegācijām. Skatīsim jautājumu arī, runāsim arī par gaidāmo G20 samitu runāsim par 2010. gada budžetu un daudziem citiem jautājumiem šajā plenārsēdē. Tāpēc jāsaka, šī plenārsēde tiešām būs pilna ar ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem. Izskatīšu darba kārtību tagad punktu pa punktam. Tātad iziešu cauri darba kārtībai izteicu pāris vispārīs komentārus, bet došu vārdu jebkuram, kas pēc tam vēlēsies izteikties par darba kārtības jautājumiem. Tātad pirmdiena, šodien. Vai ir kādi komentāri par šodienas darba kārtības projektu? Komentāri par šodienas darba kārtību nē, nav, tad līdz ar to darba kārtību šodien pirmdienai apstiprinam. Golniša kungs, jūs vēlaties izteikties par reglamentu? Liels paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos pavisam īsi. Es gribēju atsaukties uz reglamentu, uz, atsaucoties uz priekšsēdētāju konferenci. Jūs teicāt, ka tieši šī priekšsēdētāja konferences lem par darba kārtību. Nu, priekšādātāja konferences, protams, veido, tās sastāvā ir jūs un politisko grupu vadītāji, kā arī pārstāvis no grupām nepiesaistītiem deputātiem. Bet jāsaka, šis pārstāvis vēl nav iecelts. Atsevišķi deputāti šajā grupējumā ir runājuši par šo jautājumu, mēs grasījāmies ar jums tikties, un es domāju, ka varbūt būtu laba doma priekšādātāja kungs, ja jūs šādu sanāksmi norganizētu ar visiem grupām nepiesaistītiem deputātiem, tā lai saskaņā ar reglamentu šie cilvēki varētu ievēlēt savu pārstāvu priekšādātāju konferencē. Tā, lai priekšādāja konference varētu pieņemt savus lēmumus pilnā sastāvā. Paldies! Uh, dziękuję bardzo za... Liels paldies, saka priekšsādātājs par šo komentāru. Sazināšos ar jums un jūsu kolēģiem šīs plenārsēdes, plenārsesijas laikā šonadēļ un noteiksim tad datumu jūsu pieminētāja sanāksmē. Tātad pirmdienas darba kārtību uzskatām par apstiprinām. Pāriesim pie otrdienas. Vai ir jebkādi komentāri par otrdienas darba kārtības projektu? Tikai otrdien tātad. Neviens nevēlas izteikties. Tādā gadījumā otrdienas darba kārtību uzskatām par apstiprinātu. Trešdiena. Vai ir kādi komentāri? Konbendit kungs, lūdzu. Godātie kolēģi, priekšsādātāja konference balsojumā novlēma trešdienas darba kārtībā iekļaut jautājumu par komisijas priekšsādātāju ievēlēšanu. Mums būs debatas otrdienas pēcpusdienā par priek priekšlikumiem. Mēs ierosinām šo balsošanu atcelt uz vēlāku laiku tā vienkāršā iemesla pēc, ka tikai 22 dienu, pēc 22 dienām laikām norisināsies referendums īrijā. Šis referendums būs ļoti izšķirīgs nozīmes. Attiecībā tas viss saistīts ar Lisabonas līgumu, protams. Šobrīd tika pu publicēta sabiedriskā aptauja, kur teica, ka 62% no īrijas iedzīvotājiem plāno balsot par Lisabonas līgumu. Domāju, ka mums vajadzētu respektēt īrijas balsojumu, vienalga vai atbalstām Lisabonas līgumu vai ne. Un tāpēc iecelt komisijas priekšādātāju saskaņā ar Nīcas līgumu būtu muļķīgi, jo mums ir iespējas iecelt šo cilvēku amatā saskaņā ar Lisabonas līgumu. Mēs varēsim iecelt komisiju un tās priekšādātā saskaņā ar Lisabonas līgumu, ja tiks pieņemts uh, e, referendumā šāds lēmums. Tikai trīs nedēļas mēs taču varam nogaidīt. Oktobrī mēs šos rezultātus jau zināsim, zināsim, kāda ir situācija. Polijas prezidents ir jau paziņojusi, ka arī viņš parakstīs Lisabonas līgumu, tad, ja īrijas referendumā notiks pozitīvs balsojums. Arī Čehijas konstitucionālā tiesa ir paziņojusi, ka tā pieņems lēmumu, tika iesniegts divas sūdzības par Lisabonas līgumu, jo iepriekšējo reizi tika pieņemts vienprātīgs lēmums un tika konstatēts, ka tā ir, konst, ka, Lisabons līgums ir konstitūcijai atbilstīgs Čehijā. Bet eh, tagad šobrīd konstitucionālā tiesa paziņojas tātad, ka tad, kad īrija pateiks jā, Es atvainojos, priekšā ir ļoti svarīgi, nepārtrauciet lūdzu mani, man ir jāpabeidz tas, ko vēlos teikt. Šis ir parlaments, un mēs galu galā šeit apdraudam savu identitāti. Ja mēs pāris minūtes neapsēdīsim un nepārdomāsim šos jautājumus, tad nebūsim izdarījuši savu darbu kā Eiropas parlamenta deputāti. Tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums, kas ir mūsu priekšā. Paldies, paldies, runātājs tiek, tiek pārtraukts. Konbendit kungs turpina runāt, tātad mums vajadzētu balsot par komisijas priekšādātāju pēc īrijas referenduma un nevis šonadēļ. Konbendit kungs, saka priekšādātāja kungs. E, Paņemšu. Dāmas un kungi. Konbendit kungs. Negribēju izslēgt jūsu mikrofonu. Bet kā jūs ļoti labi zināt, Jums tiek dot parasti tikai viena minūte, lai izteiktos par kādu priekšlikumu. Jūs norunājāt divi ar pus minūtes. Nu, un tomēr, nu, lai paskaidrot situāciju jaunajiem deputātiem, varēt, var jums pastāstīt, ka grupu vadītājiem un deputātiem ir jāievēro uzstāšanās laiks. Bet kā jūs pamanījāt, es jūs mikrofonu tomēr neizslēdzu, bet gribētu tomēr turpmāk lūgt jūs ievērot uzstāšanās laiku. Čolci Šulc, bardzo prošē. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Kolēģis Konbendīts eh, skāra tēmu, kura mana grupa priekšsēdētāja konferencē pagājušajā nedēļā iesniedza. Mēs iesniedzam šo tiesniegumu, jo mēs uzskatām, ka eh, te varbūt nav tik daudz jautājums par īrijas referendumu un nedz arī par konstitucionālo tiesu. Eh, te vairāk ir runa par trūkstošo koheiziju padomas priekšstatos. Un eh, mēs atrodamies eh, tādā konfūzijā. Ir nepārprotami, ka mēs runājam par tiesīgu, eh, ko, tiesību kopiem, un tāda ir Eiropas Savienība. Un Eiropas Savienība ir jādarbojas uz spēkā esošiem likumdošanas aktiem, kas šobrīd ir Nīcas līgums. Un šobrīd mums nav nekādas alternatīvas, kā tikai šis te, un tam ir jāstrādā gan priekšsēdētājiem, gan komisāriem. Padome grib priekšsēdētāju ievēlēt pa, uz Nīcas eh, līguma pamatiem un darīt to, ko pieminēja Konbendida kungs pēc tam piemērot šo te personu Lisabonas līgumam. Tas nozīmē, mums būtu komisijas priekšsēdētājs, kas ir vēlēts pamatojoties uz citiem likumdošanas aktiem nekā spēkā esošie. Un tas ir, protams, ļoti skumja, un tāpēc arī viņš runā par Lisabonas vairākumu, kas viņam ir vairākums un kas viņam nebūs. Un tāpēc mēs redzam, ka padome un komisijas priekšsēdētājs atrodas nepatīkamā situācijā. Tāpēc arī ir mūsu priekšlikums. Mums ir jāatliek balsojums, līdz padomu būs vienojusies par to, ko tā vēlas. Priekšsēdētājs mēdz pār, pār, grib pārtraukt Šulckungu. Un tāpēc arī. Lūdzu, atļaujiet man runāt tās divas minūtes, kas man pienāk, saka Šulckungs. Mēs uzskatām, ka šis te pārcēlums ir nepieciešams mazliet citādi iemeslu dēļ, nekā pieminēja konbendita kungs, un tāpēc mēs atbalstām šo te iesniegumu. Paldies! Pa... E E, Prošē... Liels paldies, saka priekšādājs, paldies Šulc kungam. Dāmas un kungi, vai kāds vēlas izteikties pret šo priekšlikumu? Daula kungs lūdzu vārdu. Lūdzu. Divas minūtes, arī jums divas minūtes. Priekšsādātāji, kā jūs zinat, es parasti ievēroju uzstāšanās laiku. Pirmam katam nesaprotu Konu Bendita kungu. Viņam vajadzēja lūgt šo balsojumu atcelt, Tādā gadījumā viņam vajadzēja lūgt atcelt Eiropas parlamentu vēlēšanas uz vēlāku laiku. Jo arī tad, tas tad varētu noritā, norisināties saskaņā ar Lisabonas līgumu. Bet no nu tā, kā mēs šobrīd darbojamies saskaņā ar Nīcas līgumu, tad mēs lūdzam tomēr šo Nīcas līgumu attiecīgi arī piemērot, līdz kamēr Lisabonas līgums stāsies spēkā. Turklāt gribētu lūgt, lai pirms balsosim par Barozo kungu, tiek ievēroti noteikumi attiecībā attiecībā uz šo procedūru tādu, kā tie ir šobrīd, jo mums ir jābūt konsekventiem. Mums gal galā ir vajadzīga komisija, kas darbojas. Gribētu lūgt, lai pēc referendumu 2. oktobrī padomu izveido komiteju par pašreizējo nolīgumu saskaņā ar pašreizējo Nīcas līgumu un pēc tam, lai varētu līdzin pāriet uz Lisabonas līguma noteikumiem. Es domāju, ka to varēs izdarīt ļoti ātri un veiksmīgi. Un tad mēs varēsim tālāk balsot par komisijas priekšsēdētā saskaņā ar Lisabonas līgumu otrais. Jo ja mums šobrīd ir vajadzīga jau komisija, kas darbojas. Pašlaik valda finanšu krīze, komisija var panākt ļoti daudz, ko tā, var, tā jāstrādā arī pie gatavošanās Kopenhāgenes sanāksmai. Mums nav daudz laika kavēties, tāpēc mana grupa, kas ir ļoti atbildīga grupa, pieprasām, lai trešdien balsojums notiek par komisijas priekšsādātāju kandidātu. Liels paldies, turpina priekšsādātājs. Paldies Daulu kungam. Esam uzklausījuši runātājus kas aizstāv abus viedokļus, gan par, gan pret tātad šo priekšlikumu dzirdējām argumentus. Un noteikumi tādi arī ir, jāapspriežam, un tagad balsosim par šo priekšlikumu. Tātad zaļo ALI priekšlikums balsosim elektroniski. Sākam balsot. Czy wszyscy oddali głosy? Vai visi ir nobalsojuši? Lieliski. Līdz ar to balsojumu beidzam. Par šo priekšlikumu bija 135 balsis, pret 248, 14 atturējās. Kopā nobalsoja 397. Līdz ar to šis priekšlikums ir noraidīts. Rozumiem, że jest jeszcze zgłoszenie. Bardzo proszę. Vai, kā, vai kāds vēlas izteikties, lūdzu, kundze? Voté, mais que la lumière ne s'est pas... Jā, es balsoju, bet man ierīce balsošanai nenostrādāja. Jūs balsojat pār vai pret, kundze? Pas, pasakiet mums, vai jūs balsojat pār vai pret? Pār balsojāt. Skaidrs. Tas ir svarīgi gal galā. Tātad tas bija balsojums par, kas ļoti nedaudz maina balsošanas rezultāts. Tomēr joprojām šis priekšlikums ir norēdīts. Kurš vēl vēlas izteikties? Labi, paldies visiem. Jā, lūdzu, Šērkungs. No, Mr. Sire sitting over there. Uh, yeah, I have, I have the same... Jā, Man ir tāda pati problēma, priekšsēdētāji kungs. Arī mana balsošanas iekārta nenostrādāja un es balsoju pret. Es tā būtu noteikti darījis, ja būtu tas bijis iespējams, bet ierīce nestrādāja. Jā, skaidrs. Paldies, ka informējāt mūs. Tā tad viens pret vienu ar tiem, kuri nevarēja nobalsot. Vai ir vēl kādas piezīmes? Kas vēl vēlas izteikties? Jā, lūdzu! Ja arī mana balsīšanas ierīce nestrādāja, es gribēju balsot pret. Jā, izskatās gandrīz kā futbolā rezultāts 2 pret 1, bet es domāju, jūs ļoti labi saprotat, ka šis nav kopējais rezultāts šajā balsošanā. Stādīja kungs, lūdzu. Arī jūs balsošanas ierīces nestrādāja? Stādīja kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, arī mana ierīce nestrādāja, es vēlējos balsot par šo priekšlikumu. Paldies! Tā, rozumiem. Prošu paņstvā. Skaidrs, balsojums par ņemam vērām. Dāmas un kungi, godātie deputāti! es tad pieņemšu lēmumu šobrīd, kas ir manā pilnvarā. Tā kā lielākā daļa ir nobalsojusi pret priekšlikumu, bet joprojām ir atsevišķas personas, kas vēlas izteikties, un es pieņemu, ka viņu balsošanas ierīces nenostrādāja, es tad lūkšu jūs iesūtīt rakstiskā veidā savus balsojumus, un mēs eh, pievienosim esošiem rezultātiem jūsu balsis, bet ir skaidrs, ka bija tik liels balsu pārsvars tiem, kas balsoja pret šo priekšlikumu, tā kā atsevišķas balsis tiem, kas nevarēja nobalsot, nemainīs rezultāts. Tā kā lūdzu iesūtiet savus eh, balsis rakstiski. Tālākajam ceturtdienas darba kārtība, komentāru šeit nav. Trešdienas viss kārtībā apstiprinās tātad ceturtdiena tagad. Komentāri ir? Nav. Skaidrs. Līdz ar to visa darba kārtība ir apstiprināta. Un tagad varam ķerties klāt pie dienas kārtības pirmā jautājuma. Un došu vārdu priekšsēdētāju vietniekam Pitēlī. Lēpni lūgt. Thank you. Thank you. Care colleghe, cari colleghi, buonasera a tutti. Godate kolēģi, labvakar visiem. Nākamais darbu, darbu kārtības punkts ir eh, balsojums par lēmumu priekšlikumu